parlaments mūs atbalstēs ceļā uz šī mērķa sasniegšanu nākamo nedēļu, dienu un mēnešu laikā. Paldies, um, komisāra Eštone. Jums, uh, mums ir uh, rezolūcijas priekšlikumi no Brīvības demokrātas grupas, no GOE, no konservatīviem, no liberāļiem. Un um, es vēlos jūs informēt, ka balsosim rīt pulksten 12. Nākamais uh, punkts uh, ir um, EADD organizatoriskās struktūras un darbības pārskatīšana 2013. gadā Elmāra Broka Roberta Gualtieri uh, kopīgais ziņojums. Elmars Brok tagad izteiksies četru minūšu garumā. Priekšsēdētā kungs. komisāra Eštona, vicepriekšsēdātāji, kolēģi. Madridē eh, tika pieņemts svarīgs lēmums. Tajā piedalījās eh, komisijā, padomu, parlaments eh, un tika lemts izveidot ārējās darbības dienestu Eiropas Savienībā, kas atbalstītu augsto pārstāvi ārlietās. Mm. Mums vajadzētu sasaistīt dažādu iestāžu kompetences, lai nonāktu pie kopīgās uh, ārlietu un drošības lietu politikas. Tagad, um, nu jā, var teikt, uh, glāze, kas, kas varbūt vai no spusi tukša, vai no spusi pilna. Es varu teikt, ka glāze tomēr ir spusi pilna. Daudz kas tika paveikts šī īsajā laikā. Kosovā, piemēram, mūsu ieguldējums bija ļoti svarīgs. Bet es redzu, ka sadarbība, komisijas sadarbība ar ārējo dienestu būtu vēl jāuzlabo. Mums tagad uh, jātīsta konkrētas jomas, kā piemēram kaimiņā tiecība politika. To iespējams vajadzētu pārcelt uh, EADD kompetencē. Mēs redzam, kas notiek Malī. Oktobrī tika lemts uh, sūtīt uh, uz turieni misiju. Līdz janvāra beigām nekas vēl nebija noticis. Tā tad sadarbības lieta, struktūrālā sadarbība arī vēl nav nevainojama. Jāpadomā, kā lietas uzlabot. Kā komisija sadarbosies ar EADD, kāda loma būs vicepriekšsēdētājiem, kāda loma ir augstie komisāriem. Un, lai uzlabotu situāciju, mums jāprecizē, ka šis dienests ir visu Eiropas Savienības iestāžu dienests. Un um, nevajadzētu dalībvalstīm veikt kontrolas pasākumus tajā. Es zinu, ka daži vēlas, piemēram, iecelt uh, vēstnieku vietniekus, bet um, tā tas vairs nevar turpināties. Uh, nevajadzētu dalībvalstīm uh, nozīmēt 30% no personāla. Nevar būt tā, uh, ka kopienas dienesti uh, ieceļ tikai karavīrus. Nē, visam jānotiek vienā līmenī. Turklāt delegācijām labāk jāsadarbojas ar vēstniecībām. Protams, tas ir arī kontrolas jautājums, bet arī rīcības spējas jautājums. Uh, Mums ir grūtības eh, gan ar eh, ziņojumu iesniegšanu, gan ar norādēm. Jābūt skaidrībai par to, ka komunikācija notiek eh, caur vēstniecībām, neatkarīgi no tā, kāda līmeņa informācija mm, tā ir. Tātad nevajadzētu fragmentēt šo dienestu vajadzētu visu skatīt vienā dimensijā. Un es ceru, mūsu ziņojums palīdzēs Eštons kundzei uzlabot lietas. Jūs pat vēlaties pēc šiem divarpus gadiem iesniegt ziņojumu, un es ļoti ceru, ka mūsu ziņojums sadarbība ar Gualtieri mm, kungu jums palīdzēs, un tad rudenī paskatīsimies, kādi secinājumi varēs tikt izdarīti, un šo, šī pēdējā gada laikā šī sasaukuma ietvaros, uh, kā uzlabot dienesta darbību. Um, galu galā mm, pēdējo piecu gadu laikā daudz kas ir paveikts, un mums tā ir jāturpina. Broka kungs. Broka kungs, uh, uh, jums bija 6 minūtes uh, laika, jūs varat uzstāties uh, 4 minūtes un 2 noslēgumā, ja jūs izmantojat 5 minūtes sākumā, tad atliek 1 minūte, jūs varēsiet uzstāties 1 minūte diskusijas beigās. Tā tad uh, tā tas būs. Un uh, tagad nākošais runātājs, uh, tas būs uh, Gualtierīkungs. Es jums arī to uzreiz saku, ka jūs jūsu sešas minūtes varat sadalīt tā, kā jums liekas, kā tas ir vislabāk. Galtieri kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Cienītā ES augstā pārstāva ārlietās un drošības politikas jautājumos. Mēs gribam pozitīvi raudzīties uz EAD darbu. Uh, Mēs uh, redzējām, kādas ir problēmas, bet norādām arī uz to, cik liels progress ir pēdējo gadu laikā sasniegts. 2010. gadā jūs uh, uzsākāt jūsu darbu. Zinām, ka mm, tas nebija gluži vienkārši. Bija jāievērā un jākonsolidē ierēģiņu darbs, ierēģiņu, kas strādāja uh, padomē, komisijā un arī citās institūcijās, arī parlamentā. Tādēļ sadarbībā ar komisiju tika veidota ļoti skaidra, apjomīga politika, kas bija saistīta arī ar attīstību, un tā bija gan na, tuvu komisijai, bet arī um, attiecībā uz to tika īstenota parlamenta kontrole. Mēs redzam, ka daudz kas ir sasniegts. Tagad ir izveidots dienests, un var teikt, ka tā pilnvaras ir lielāks nekā komisija sākotnēji domāja. Taču tā ir tuvāk, šis dienests tuvāks komisijai, kā nekā padom to bija iedomājusies, un arī parlamentārā kontrole, to mēs vēlētos dziļāku. Līdz ar to ir tāda globālāka pieeja ārpolitikai, ir zināma sinerģija instrumentos, kāda ir Eiropas rīcībā ārpolitikā. Un jāsaka arī, ka bieži vien uh, uzsvars tiek uh, likts uz tās augto um, soft power, tiek veidotas labas attiecības ar uh, pasaules tautām, bet nav izslēgta arī uh, tāda aktīvāka un, un striktāka pieeja. Jau kopš 2010. gada runājam par to, ka arī e, tieslietas ir temats, par kuru jārunā. Mēs runājam par e, dažādiem līmeņiem. Un e, šajā ziņā mēs skatām arī, kas ir traucējis EADD izmantot visu iespējamo potenciālu. Tie lēmumi, kādi ir pieņemti 2010. gadā, uh, ir novirši pie šīs situācijas. Neatkārtošu tos argumentus, kurus jau izteica Broka kungs, varu tikai atbalstīt arī deputātu teikto. Un, ja tiek runāts par to, ka komisijas vicepriekšsēdētāja loma tiek uh, stiprināta un uh, tiek prasīts arī tāds uh, aktīvāks menedžments krīzes pārvarēšanā, uh, šie jautājumi jāuzsver. Tāpat arī jārunā par uh, rekrutēšanas uh, procedūru autonomiju uh, attiecībā pret dalību valstīm. Daudz ko var uh, īstenot, izmantojot uh, spēkā esošos noteikumus. Dažus ir nepieciešams uh, no šiem noteikumiem jau pārstrādāt. Uh, Un a, uh, parlaments iesaistīsies šajās izmaiņās, tāpat kā tas bija 2010. gadā. Esmu pārliecināts, ka mēs varēsim veiksmīgi vest dialogu ar jums, Eštāns kundze, un ka mēs radīsim arī tādu labāku instrumentu, lai tādu skaidrāku un adekvātāku politiku varētu instinot, kas atbilst arī jūsu viedoklim. Paldies! Paldies, Gualtierī kungs. Uh, tagad uh, Eštons kundz, uh, jūs varat reaģēt uz referentu teikto. Sure very... Paldies, priekšētāji, esmu pārliecināta, ka šī būs ļoti dzīvīga un interesanta diskusija. Iesākumā vēlos teikt paldies Gualtierī un Broka kungam par ļoti pārdomātu un līdzsvarotu ziņojumu. Līdz ar Ferhofstedt kungu jūs bijāt Madrids politiskās vienošanās galvenajiem arhitektiem 2010. gadā. Jūsu pūliņi un centieni bija ļoti būtiski dienas izveidē. Un tādēļ es vēlos teikt paldies par to, ko jūs ierakstījuši ziņojumā. Mūsu mēķis bija izveidot 21. gadsimta Eiropas dienestu, kas risinātu tās grūtības, ar kurām saskaramies, lai pievienotu vērtību dalību valstu darbā un būtu vairāk kā tikai ārlietu ministrija, jo mums ir arī aizsardzības un attīstības elementi. Mūsu spēks ir mūsu spējā uh, reaģēt uz krīzi daudz plašākā ceļā, gan īstermiņā, gan ilgtermiņā - humanitārā attīstība, drošība un politiskā joma, kā arī nodrošināt eh, pilsoniskās misijas, lai nodrošinātu drošību un uzplaukumu. Divu ar pusgadus pēc dienas izveides mēs varam teikt, ka mums ir moderns un darboties spējīgs dienas, tas piesaist labākos ierēģus no visas Eiropas dienests veido Eiropas ārpolitiku, un pilnīgi skaidrs, tas netika skaidri definēts, kad stājās spēlē Lisbonas līgums, un tagad mēs redzam šīs izmaiņas, ir vieglāks mm, definēt, ko mēs ar to saprotam, un es vēlos koncentrēties uz trīs galvenajiem elementiem. Pirmkārt, mūsu uh, apkārtne. Uh, Kad es stājos amatā, es teicu, ka mūsu Eiropas Savienību definē tas, ko mēs spējam panākt savā apkārtnē. Es joprojām uzskatu, ka mums ir nepārspētas ietekmes iespējas, lai panāktu izmaiņas uh, tuvākajās valstīs, un mums tas būtu arī jāizmanto. Otkārt, visaptverošā pieeja, trīs dažādu amatu apvienošana padara uh, Eiropu par unikālu ārpolitikas partneri, jo mēs varam apvienot dažādos instrumentus, kas ir mūsu rokās, mūsu tiesiskuma atbalsts, mūsu attīst, palīdzība attīstībai, diplomātija, operācijas, kas cīnās ne tikai ar simptomiem, bet arī ar cēloņiem katrai krīzē vai situācijai, un mūsu spēja uh, palikt uz vietas ilgtermiņā, un kritiskā masa mēs esam pasaulē lielākā ekonomika, un šodien tas ir svarīgi kopā mēs varam panākt tādas lietas, ko atsevišķi dalība valsts un tās visu to ir atzinušas, nevarētu panākt. Un tādēļ ir pareizi, ka Eiropas Savienība ir uzņēmusies vadību Somālijā, Serbijā, Kosovā un arī par Irānas nukleāro jaut eh, kodolu jautājumu. Mums ir jāpastiprina mūsu uh, spēja veikt darbu šajās jomās. Man ir prieks, ka ziņojumā ir ļoti augsts ambīciju līmenis un es atbalstu to, ka jūs esat snieguši uh, atbalstu tam, ka jāpātrina mūsu procedūras un to, cik būtiska ir komisijas priekšādāja vietnieka loma. Līdz tāpat man dod drosmi arī dalību valstu komentāri, kas ir uh, aptuveni tajā pašā virzienā. Dienesta veiksmīga darbība ir atkarīga no spējas apvienot institūciju darbību un komentārus, lai maksimā samazinātu izmaksas un palielinātu mūsu ietekmi. Jūs redzēsiet, ka pārskatīšanas laikā pārējo nākamo nedēļu laikā daudz kas būs līdzīgs tam, kas ir iekļauts šī ziņojumā. Ir jādomā, protams, arī par to, ko mēs varam uzlabot īstermiņā un ilgākā nākotnē. Es vēlos panākt uh, veiksmīgu rezultātu īstermiņā, bet ir arī nepieciešamas pārmaiņas vidējā termiņā, un tam būs uh, nepieciešams zinām grozījumi. Šīs rekomendācijas tiks veidotas, lai pilnveidot mūsu dienas efektivitāti. Kop ir uzskatīts, ka tas ir nodrošinājis ievērojamas pārmaiņas mūsu politikā. Lisabonas mēs joprojām izrunājam starp valdību modeli un ir nepieciešama vienprātība un dažreiz jautājumos, kad nav vienošanās starp dalību valstīm vai nav politiskās gribas, ir ierobežojumi tam, ko dienests ir spējīgs panākt. Viens no būtiskākajiem pienākumiem ir ne tikai rīkoties ārpolitikas uh, jomā, bet arī nodrošina, kad ir iespējams nodrošināt vadību, lai veicinātu vienprātību starp dalību valstīm uh, pie stratēģijām un prioritātiem, sadarbojoties ar parlamentu un komisiju. Un šajā ziņā dienas atbalsta mani gan kā pārstāvi, gan kā priekšādātāja viet, vietnieci, lai mēs varētu veikt šo saskaņošanas darbu, ko ziņojums min kā ārkārtīgi nozīmīgu. Partnerība ar parlamentu ir ļoti nozīmīga daļa no šī veiksmīgā rezultāta, un vienošanās par politisko atbildību ir nodrošinājusi uh, lielu uzlabojumu Mums ir veiksmīga prakse apvainoties ar viedokļiem, ar delegāciju vadītājiem, un es uzskatu, ka tā novērtē gan parlaments, es katrā ziņā to novērtēju. Lieliska sadarbība vēlēšana novērošanas misiju laikā es ļoti augstāju, augstu vērtēju tas, ko dara parlaments šī sakarā. Tos arī tādās uh, eh, saržģītās jomās kā klasificētas informācijas koplietošana. Man ir prieks, ka man ir iespēja bieži iesaistīties jūsu darbā vairākā simts uh, pasākumos pagājušā gada laikā. Un paldies tām delegācijām, kas atbalsta uh, šī parlamenta deputāta izbraukumus. Ziņojumā kā tādā es vēlējos koncentrēties uz trīs konkrētām jomām. Pirmā ir sadarbība ar komisiju vairāki jautājumi ir uzdot par sadarbību starp dienestu un komisiju. Un uz tiem jau atsaucās arī referenti. Es uzskatu, ka reizēm mēs nenovērtējam pietiekam daudz to progresu, ko esam panākuši, lai rastu labus risinājumus tām pārmaiņām, kas ir nepieciešamas pēc lēmumu par dienestu kā atsevišķu iestādi. Skatoties pagātnē, es domāju, vai mēs nenovērtējām par zemu to, cik liels darbs būs jāiegulda. Saskaņā ar ziņojuma rekomendācijām tā ir joma, par kuru mēs turpināsim diskusijas ar komisiju, tostarp runāsim ir par jautājumu, ka biežāk jāizmanto ārējo attiecību grupu šajā plašajā darbā, ko es daru kopā ar komisiju. Čelas kungs par lauksaimniecību, kur mēs sadarbojamies ar Mongoliju un Ķīnu, un viņš iesaistīsies arī darba grupā par um, Janmu, Krūzes kundze, kas palīdzēja sagatavot kiber noz, uh, aizsardzības stratēģiju. Ka Jāni kungs iesaistās piesaistot uzņēmumus, kas atbalsta valsts pārējais posmu pārņē kungs un es atbalstījām Eiropadoms diskusijas par aizsardzības industriju. Geo, Georgievas kundze iesaistījās reaģējot uz krīzi Sīrijā un citur. Un katru dienu sadarbību ar Fjūras kungu un Piebalgu kungu. Liels paldies visiem par izrādīto atsaucību. Man ir prieks, ka ziņojumā ir uzsvērta dienesta loma un kāda loma ir ārējiem finanšu instrumentiem, lai būtu saskaņojums starp ārlietu politiku un attīstības politikas mērķiem. Par otro jautājumu es uzskatu, ka ir nepieciešama lielāka skaidrība par vietniekiem, to starp arī parlamentā saskaņā ar jūsu ziņojumu ir jādod pilnvaras komisāriem, lai šo pārstāvību varētu iznot uh, eh, starptautisku un ir jāiet vēl tālāk par to, kas jau tiek īstenot, jāpiešķir mandāti ārlietu ministriem no dalību valstīm, lai mēs varētu uzlabot kolektīvo Eiropas Savienības nostājas ietekmi. Deputāti noteikti ir redzējis ārlietu ministru grupas, kas eh, ceļo, lai kā komanda Uh, nestu Eiropas Savienības vēstījumu un arī savu valstu vēstījumu. Tālāk par struktūru un dienesta darbību mēs esam ļoti garu ceļu mērojuši, man prieks, ka tas ir atzīts, bet joprojām darbs turpinās. Uh, ir labi, ka ir akcents likts uz pilsoniskajām, civilajām un militārajām misijām. Mēs esam nosūtījuši vairāk kā 7000 cilvēku dažādās pasaules valstīs no Tripols Tripols līdz Bagdādei. Es atbalstu jūsu priekšlikumus, ka jāpilnveido lēmumu pieņemšanu un attiecīgo dienestu integrācija struktūrā. Mēs jau runājam par procedūru vienkāršošanu, tā būs ļoti nozīmīga uh, joma gatavoties Eiropadomē decembrī. Mums jāskatās uz iekšējo struktūru un ziņojumu sagatavošanu, īpaši ņemot vērā stāvokli budžetā. Jau 2013. gada budžetā es piedāvāšu samazināt no 18 līdz 16 augsta līmeņa amatus un ir jāiet vēl tālāk šajā ziņā, ņemot vērā starp institūciju pārēj nākamā gada beigās. Gan jūsu ziņojumā, gan arī komentāros no dalībvalstīm tiek uzsvērts personāla jautājums, mūsu darbinieku kvalitāte, tā uh, radīs arī mūsu dienesta kvalitāti, un es esmu ļoti lepna par manu darbinieku kvalitāti. Es vēlos teikt paldies mūsu pārvaldības komandai, kas ir uh, izdarījis ļoti daudz, lai uh, nodrošinātu mums labu personālu. Un ikgadējais personāla ziņojums, ko iesniegsim parlamentam, parādīs, ka ir labs progress, kas uh, nodrošina labu pārstāvi visām dalībvalstīm, un ir arī sievietes ieceltas nozīmīgos postiņos. Uh, delegācijas. 80% no mūsu darbiniekiem ir no dalībvalstīm, kas iestājās pēc 2004. gada, un tas norāda, ka ir ļoti maz ierēģi, kas tik pārcelti no komisijas vai padomas. Dzimuma līdzsvars būs arī būtiska prioritāte nākamā, kad stājos amatā bija tikai desmit sievietes, kas vadīja delegācijas tagad ir 24 palielinājums par vairāk kā 100%, un vēl 4 sievietes tiks iecelts 2013. gada laikā, kā delegācija vadītājs. Helga Šmita, mūsu politiskā direktore, ļoti aktīvi strādā, lai veicinātu atbalsta tīklus eh, sievietēm mūsu dienestā. Mēs esam tuvu vienu trešdaļas mērķim, lai pieņem darbā nacionālus diplomātus, Es piekrītu, mums ir nepieciešama cilvēku resursu stratēģija, kas nodrošina labus karjeras iespējas visiem mūsu darbiniekiem, tostarp arī uh, amatpersonām, kas nāk pie mums no komisijas vai padomas. Un nākamajā mēnesī būs arī piedāvāti amati cilvēkiem no parlamenta un saskaņā ar dienas lēmumu, un tas amats tiks piedāvāt arī diplomātiem no Horvātijas. Protams, mūsu ambīciju līmeni ierobežo pieejamie resursi, un mums būs jāņem vērā, protams, situācija ar budžetu. Paldies eh, parlamentam par mums sniegto atbalstu. Jūs zinat, ka lielākā daļa no personāla un citu resursu tika paņemt no padomas un komisijas, un mēs joprojām esam lielā mērā atkarīgi no komisijas atbalsta ziņā. Mēs esam vienkāršojuši savu darbu Briselē lai iegūtu resursus jauniem pienākumiem, un mūsu dienestu sagaida dažādās eh, ļoti riskantās vietās, un mums ir jāreģē uz notiekušām pārmaiņām, piemēram, ir delegācijas Lībijā un Janmā, un bieži vien tas nāk ar lielām drošības izmaksām 13 miljoni Kabulai, Lībijai, Bagdādai un citām riskantām vietām. Mums ir jāmaina šī budžeta diskusija ar dalībvalstīm, lai skatītos, kur ir potenciāls ietaupīt nacionālajie diplomātskie dienas, kad mēs pilnveidojam kopīgu ziņojumu sagatavošanu un citus pasākumus, lai mēs kopīgi varētu darboties uz vietas. Tāpat jādomā par konsulāru aizsardzības darbībām, jomas, kurā uz doto brīdi mums ir uh, nepietiekamas zināšanas un kompetences. Šīs pārmaiņas nevar notikt viens nakts laikā. Noslēgumā vēlos teikt, ka esmu ļoti priecīgi par šo ziņojumu, kā jau teicu, eh, tam būs daudz kas kopīgs ar maniem pārskatīšanas priekšlikumiem. Mēs esam izveidojuši funkcionālu dienestu un esmu ļoti pateicīga Eiropas parlamentam par izrādīto atbalstu un parlamentu deputātiem eh, veidojot dienestu. Es ceru, ka jūs arī nākotnē radīsiet šo pienesumu mūsu visu kopīgajiem izaicinājumiem man mandāta laikā un arī nākotnē. Por un minuto la señora. Paldies Eštons kundzei. Pirmais runātājs ir Nenskī kundze budžeta komitejas vārdā. Brok. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, Broka kungs, komisāras kundze. Pēdējo 20 gadu laikā mēs eh, nodarbojāmies ar ārējās darbības dienesta struktūru. Tagad ir pienācis laiks padomāt par turpmāko dienesta attīstību, padarot to par Eiropas diplomātijas pamatpīlāru. Līdz ar to Eiropas delegāciju sadalījums un finansējums piedara pie mūsu prioritātes. Tikai nosakot prioritātes EADD eh, e darbībā, varam optimāli izmantot resursus un ekspertus. Ņemot vērā budžeta īstenojumus, kas ir nepieciešami šobrīd, es uzskatu, ka dalībvalstu ministrijām un EADD vajadzētu operatīvi sadarboties ciešāk, kā arī apmainīties paraugu praksēm. Tā mēs panāksim mūsu prioritāšu sasniegšanu. Noslēgumā Es aicinu EADD izveidot geogrāfisko līdzsvaru EADD ietvaros, pieņemot darbā vairāk darbinieku no centrālās un austrum Eiropas. Turklāt ļoti labi, ka ir uzsākta iniciatīva par dzimumu vienlīdzību. EADD ietvaros. Mm, tā nav tikai retorika, ko mēs tagad runājam, runa ir par mūsu lomu starptautiskā kontekstā. Paldies, kolēģe. Es, red, es neredzu Kalfinu kungu viņa vietā. Viņam vajadzētu runāt no budžeta komitejas. Budžeta kontrolas komitejas vārdā, bet, nu, redzēsim, varbūt viņš vēl uh, atgriezīsies. Tagad uh, grupu pārstāvji uh, Sala Franka kungs no Tautas partijas. Paldies, priekšstādātā kungs, cienīta augstā pārstāve. Sākumā gribu uh, sveikt Elmāru Broku un Roberto Glatjeri. Viņa padarītais darbs ir lielisks un turpina arī padomas lēmums pieņemts 2010. gadā. Tas ir pirmais pārskats un varam konstatēt, ka EADD strādā. Ir jānorāda arī uz augstās pārstāvs nopelniem un jāizceļ arī viņas darbinieku paveiktais. EADD e, darbība tagad iekļaujas juridiskos ietvaros, tas ir padomas lēmums. Runa iet par finanšu resursiem un cilvēku resursiem, kas ir e, bijuši piešķirti. Protams, ka nedrīkst prasīt arī brīnums. E, personāla lēmumi un finanšu pieejamība ir. Uh, ievērojami. Protams, ka var uzlabot situāciju, uzlabot eh, komunikāciju starp EADD eh, e un dalību valstīm un arī ES eh, e dažādām institūcijām. Tāpat arī var veidot konsultatīvus uh, konstitūcijas institūcijas, lai atvieglotu uh, um, Eštons kundzes darbu un, piemēram, arī darba grupu uh, Ēģipte veidojot, tad varētu arī atslogot uh, jūsu darbu. Nākošais. Jautājumā par Jemenu. Tika uh, parakstīts nolīgums, lai pārņemtu konsulārās uh, funkcijas. Tas uh, notika pēc Spānijas iniciatīvas. Uh, Mums ir jāpievēršas arī ierēģņu motivācijai, lai es eh, e runātu vienā balsī un lai mēs vienotu ārpolitiku varētu veidot, kas būtu redzamāka un skaidrāka. Un tādēļ eh, mēs varētu mēģināt novērst nevēlamas situācijas, kā piemēram diskusijās par uh, Sīriju. Šajā gadījumā ir uh, nepieciešamie soļi jāspēr. Paldies nākošā runātāja Anna Gomeškons, sociāldemokrāta frakcijas vārdā. Priekšsēdētāj kungs, izveidot jaunu uh, institūciju nekad nav vienkārši. Augstā pārstāvja Baranes Eštāna, man jums jāsaka, ka uh, jūs esat pelnījusi mūsu uzslavu un pateicības vārdus. Pirms uh, diviem gadiem sāka uh, darboties EAD tika spērti pirmie kopējie soļi. Mums ir nepieciešamas vīzijas un arī kopējs skatījums, lai EADD veidotu kopēju politiku, kas atspogļotu ES vērtības un tās darīt redzams visā pasaulē. Mēs esam gatavi aktīvi strādāt šo mērķu labā. Ir skaidrs, ka augstā pārstāve koordinē dažādos politiskos pasākums un koordinē dažādo instrumentu lietošanu, kāda ir ES rīcībā. Humanā palīdzība, attīstības palīdzība un tā tālāk jums ir divi uzdevumi. Jūs esat komisijas vicepriekšsēdētāji un augstā drošības un uh, ārlietu. Uh, pārstāvu, drošības un ārlietu pārstāvu. Jums ir nepieciešama drosme, lai uh, diskutētu gan ar komisāriem, gan Eiropas valdībām. Jūsu iesaisti kopējā uh, Eiropas ārlietu un drošības politikā ir ļoti nozīmīgi ievērojot ekonomikas un arī politisko krīzi. Dalībvalstis zaudē, zinām, kapacitāti tādēļ optimāli un racionāli jāizmanto līdzekļi. Tas tiek darīts, lai mēs varētu pildīt mūsu saistības, jo esam atbildīgi arī par drošību pasaules mērogā mūsu darbību jāveido domai par mieru pasaulē, par demokrātiju un cilvēktiesībām. Mums ir efektīvi un redzami jāstrādā un jāveicina dažādo instrumentu izmantošanu. Mums jāveido dialogs ar trešajām valstīm, ar strek, trešajiem partneriem, ar Indiju, Brazīliju, ASV, Krieviju, Ķīnu. Uh, šīm sarunām jābūt caurskatāmām un jānes augļi. Paldies! Paldies, Komeša kundzei! Nākošā runātāja Nits Oitenbruk Alde. Um, augstā pārstāve, priekšsēdētāja kungs, um, mēs um, tagad runājam par ārlietu politiku, drošības un aizsardzības uh, politiku, kas nu tagad uh, ir kļuvusi uh, pilntiesīga Eiropas Savienības politika. Jums tagad jānodarbojas ar šiem lietām. Jūsu dienestu sauc ārējas darbības dienests. Līdz ar to mums, jums ir ierobežot noteikti resursi un uh, vēstnieki, uh, jās, vēstniekiem jāsadarbojas ar delegāciju vadītājiem, lai uh, šī sadarbība funkcionētu. Es atceros, ka ārlietu ministrijām valstīs sākumā bija liels šaubas par šādu struktūru. Viņi nevēlējās godīgi sakot, sadarboties un neticēja EADD funkcionēt spēju. Tagad mums ir funkcionēt spējīgs uh, ārējais darbības dienests. Tikai divi ar pus gadus pēc izveidošanas, un šis rezultāts ir ļoti pozitīvs. Protams, ir vēl ko uzlabot. Jūs esat augstā pārstāve, jūs vadāt ārlietu padomi, un jūs esat komisijas vicepriekšsēdētāja. Tas prasa ļoti daudz enerģijas. Es zinu, ka jums šī enerģija ir, komisārs kundze, bet tomēr, tomēr jums vajadzētu būt vienam vai vairākiem vietniekiem, kas politiski varētu jūs uh, pārstāvēt dažādos līmeņos. Ir nepieciešams vairāk elastīguma, lai pielāgotos pie situācijas, kas ātri mainās, jāizvairās no darba dubultošanas. Cits starpā arī iestādēm sadarbojoties, jāizvērās no darba dubultošanas. Labi. Tagad zaļo vārdā Brantneres kundze. Un paldies priekšsēdētāja kungs un Lētni Lūgta Eštons kundze. Jūs tiešām daudz kas sasniegusi pēdējo trīs gadu laikā, kā teica kolēģi, un uh, Jūs um, esat pelnījusi šo uzslavu, bet vienmēr var darīt labāk. Un um, šī diskusija ir um, iespēja tiešām pārskatīt dažas lietas. Nevajadzētu to uztvert tikai kā sarakstu, kur um, jāatieksē jau izdarītais. Mums uh, READD palīdzību jārūpēs par konfliktu novēršanu un ātru rēģēšanu uz krīzēm. Jūs pierādījāt, ka jūs to varat Serbijā un Kosovā, bet uh, ir cits valstis, Mjanma un Jēmena, un arī tur jūsu dienests ir ļoti labi pastrādājis attiecīgos reģionos. Lai būtu vēl labākiem, jums vēl nopietnāk jāpieiet uh, jūsu vicepriekšsēdētājs loma. Jums jāintegrē dažādas struktūras, mēs par to diskutējam ar Papovska kungu. Un um, uh, es atceros, viņš teica, es uh, atbalstīju šo struktūru, bet um, ja aiz visa šīs struktūras ir viena persona, tad šis cilvēks pie labākās gribas nevar izdarīt visu. Līdz ar to mm, ir jāizveido tāda struktūra, kas tiešām dotu optimālos rezultātus, uzturot mieru pasaulē un rēģējot uz krīzēm. Un tad e, nākamais jautājums e, dažreiz e, nav caurskatāmības jūsu dienestā un pārāk maz cilvēku, kas strādā uz vietām reģionos. Jūs teicāt, ka ņemsiet to vērā 2014. gadā, tas ir ļoti labi. Uh, tad jūs solījāt um, uh, vairāk darba pie dzimumu vienlīdzības. Mm, šeit tieši diplomātijas jomā būtu jāpiestrādā. Būtu labi, ja jūs to izdarītu. Jūs esat viens cilvēks, jums ir trīs cepures uz galvas, tā teikt. Lūdzu, jums e, jāieceļ arī vietnieki. Citādi jūs vienkārši nebūt, nevarat būt divās vai trijās vietās e, vienlaikus. Un tas ir ļoti žēl. Paldies. Un e, tagad FD vārdā izteiksies Tanoka kungs. Es sākumā biju visai skeptisks, kā arī nacionālās valdības, bet tagad man uzskata kļuvuši mērnāki. Uh, Mēs eh, Eštons kundze redzējām, ka jūs sākāt no nulles. Mums bija potenciāls eh, ārlietu politika, drošības politika un aizsardzības politika. Mēs gribējām labāku sadarbību ar NATO, mm, piemēram, mm, piemēram ieviešot sankcijas pret eh, Irānu, apkarojot pirātus pie Somālijas krastiem, uzlabojot situāciju Serbijā un Kosovā. Visi šie panākumi liecina par, EA, par to, ka EADD pilda savas funkcijas, koordinē aktivitātes un nosaka parametrus. Diemžēl dažreiz uh, EADD iejaucas uh, citu iestāžu kompetencēs. Mēs nevaram atbalstīt uh, uh, Francijas, Anglijas uh, karaspēka nosūtīšanu, lai uzturētu mieru uh, pasaulē. Šī ir citu iestāžu kompetence. Ārlietu un drošības politika ir uh, nacionālā suverēna politika. Uh, un mēs nevaram likt atsevišķām valstīm rīkoties pretēji nacionālām interesēm. EKR arī nevēlas atteikties no rotējošās sešu mēnešu prezidentūras padomē. Ja mēs izbeigtu šo sistēmu, tad mēs palīdzētu tiem, kas sūdzas par demokrātijas trūkumu Eiropas Savienībā. Un pēdējais, kāpēc uh, Panamā uh, nav nevienas delegācijas, bet ir ļoti liela delegācija Barbados. Jāpadomā par geogrāfisko aspektu. Un paldies uh, Tanoka kungam. Aleksandri, tagad, ja es tev došu vārdu. Tas ir tie, kas runās šodien, viņam nebūs iespējas izmantot zilo kartiņu. Tā kā es uh, lūdzu jūs ieklausieties manos vārdos. Tagad uh, pusotra minūte uh, Dārta Mautas grafs. EADD e kā dienests ir balstīts uz koncepciju, uh, par eh, kopējām, par kopīgajām interesēm Eiropas Savienībā, bet Lībijā rīkojās tikai astoņas valstis, nevis 27. Viena no šīm valstīm nebija Eiropas Savienības valsts. 27 eh, valstis ir, tā teikt, negribīgo koalīcija, un dažreiz pat mazāk par to. Mēs eh, redzam cik mums izmaksā EADD. Darbinieki tiek ļoti labi atalgoti līdz eh, simts eh, ierēģiem saņem tik lielas algas, lielākas algas nekā eh, ārlietu sekretārs Lielbritānijā. Finanšu krīzes dēļ Lielbritānijā tiek slēgtas vēstniecības un konsulāti. Neskatoties uz to, mums uh, ir jāmaksā uh, EADD budžetam, lai attīstītu ārlietu politiku, kas nav mūsu politika. Es atkārtoju, tā nav mūsu politika. Un tas uh, pierāda, ka tas ir EADD uh, darbībā pierāda, ka Lielbritānijas līdzdalība Eiropas Savienībā īstenībā mazina mūsu ietekmi pasaulē. Uh, Paldies. Viena minūte Vilijas Majers. Priekšsēdētāji kungs, mūsu politiskā grupa ir ļoti norūpējusies un bija ļoti norūpējusies EADD dibināšanas laikā mandāta dēļ. Tas ir arī tādēļ, ka mums nav kontrols iespējas no Eiropas parlamenta puses. Ārlietu politikas. Uh, šeit netiek kontrolētas, un mēs redzam šai apstāklī diezgan lielu problēmu. Jo no dalību valstīm un Eiropas Savienības puses ārlietu dienestu darbība pārklājas. Mums ir nepieciešama skaidra kontrola, ko varētu veikt Eiropas parlaments, un bez tam Mēs esam ļoti attālināti no kopējās ārlietu un drošības politikas. Tā ir realitāte. Un tādēļ ir grūti runāt par EADD, kas atbalstīja ārlietu un drošības politiku politikai būtu jābalstās uz atbruņošanos, sadarbību un politisku konfliktu risinājumu. Priekšsēdājs. Frakciju vārdā runātāju saraksts ir izsmelts. Tagad pārējie runātāji. Pusotra minūte Protasevičs kungam. Šanovna paņi visoka predstavīķeļa. Nu, paldies priekšsēdētā kungs, augstā pārstāve, kolēģi. Ja ADD tiešām tika uzsākts no nulles pirms 2,5 gadiem, tagad ir sevi pierādījis. Šī iestāde mums ir noderīga un darbojas labi. Tas attiecināms uz uh, rīcību Serbijā un Kosovā, uz Irānas uh, um, atoma uh, darbību un um, uh, pirātu apkarošanu pie Somālijas krastiem. Turklāt ļoti labi, ka tiek veicināta kaimiņattiecību politika, iekļaujot austrumu partnerību EADD ietvaros. Tiek, protams, pieņemti lēmumi attiecībā uz personālu un delegācijām austrumu partnerības valstīs. Un šie lēmumi arī jāskata pozitīvi. Es vēlētos, lai tiktu stiprināta delegāciju vadītāju pozīcija, deleģējot zināmus uzdevumus zemākiem administrācijas līmeņiem, lai delegāciju vadītāji varētu pievērsties pamataspektiem. Bet, protams, daudz ko vēl var uzlabot. Atgādināšu par Amnesty International viedokli. Viņa saka, runājot par cilvēktiesību ievērošanu un veicināšanu, Eiropas Savienība tagad rīkojas mazāk efektīvi salīdzinot ar laikiem pirms EADD. Paldies. Un tā nākamais runātais viena minūte Jākonsāri kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pasaulē mēs uh, sadalām, pārdalām ietekmi, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība vienā balsī runātu ārlietu politikas jomā. Šeit EADD ir ļoti liela loma Lēdija Eštone pie tā daudz ir strādājusi, un vēsturiskie mērķi EADD tikuši sasniegti. Bet iespējams eh, jūs eh, esat cietusi no šīs milzīgās birokrātijas un um, nevarējāt īstenot pilnīgi visu, ko bijāt iecerējusi. Un tāpēc mums bija jāmazina birokrātija, jāatsakās no darbu dubultošanas un um, jāinformē dalību valstis un dažādi spēlētāji. Viens faktors, ko gribu pieminēt, EODD jātuvina pilsoņiem. Tas varētu izdoties, ja mēs uzlabotu konsulārās aktivitātes. Ja, piemēram, kad, piemēram, Jemenā uh, pāris no Somijas un Austrietes eh, tika nolapīti. Man nebija skaidrs, vai EADD bija iesaistīts šo cilvēku atbrīvošanā, vai tā bija dalībvalstu kompetence. Paldies katrā gadam par labiem ziņojumiem. Paldies. Nākamais runātais ir Lamsdorfa kungs. Much, uh, uh, Paldies, priekšsēdētā kungs. Atgādināšu, pirms trim gadiem Franciska Brantner un es izveidojam uh, to, ko mēs nosaucām par e ADD draugu grupu. Tā bija platforma uz kādu laiku, kur interesanti varēja sanākt kopā un diskutēt par interesantām lietām. Tagad mēs te varam parunāt par politiskiem vietniekiem. Mēs uh, atgriežamies pie šīs tēmas atkal un atkal, jo augstā pārstāve nevar būt visur vienlaicīgi. Viņai tāpat ir trīs amati, var teikt, trīs cepures uz galvas. Nevar e, paspēt pilnīgi visu izdarīt. Šī ir mūsu pirmā rekomendācija. Nākamais jautājums - plašāka līdrības struktūra. Varbūt nevajag tikai vienu ģenerālsekretāru Mēs nevēlamies šo palāko kardinālu, kurš slēpsies uh, kaut kur un uh, uh, vadīs lietas. Nē, mums vajadzīgāka, vajadzīga plašāka struktūra. Jā, un tad kolēģis pieminēja, ka vēstniecības konsulāti tiek slēgti. Jā, un tieši šeit ADD var dot pievienoto vērtību, jo EADD pārstāvēs mūsu valstis, sniedzot savus pakalpojumus. Paldies! Um, Paldies, un paldies arī par uh, tavu izpratni. Es ir labs kolēģis un draugs. Pusotra minūte Lunāčekas kundzei tagad lūdzu. Ja, dank, paldies, priekšsēdētāji kungs, Eštons kundz, dāmas un kungi. Arī es gribu jūs Uh, ļoti sirsnīgi sveikt Aštāns kundze par to, ko jūsu komanda ir izveidojusi pēdējos divos ar pusgados. Tas ir bijis sarežģīti, un tādēļ uh, gribam jūs paslavēt. Jo kur tad vēl tas notiek tā, ka jā, tiek izveidota struktūra, uh, un sākumā tiek nosaukt vadītāji, un pēc tam uh, tiek pateikts, kā nu vispār šī struktūra arī jāizskatās. Līdz ar to, nu tiešām jūs esat pelnījusi uzslavu, tas nav bijis viegli, par to jau ir ticis runāts un ir bijis ārkārtīgi liels spēku ieguldījums nepieciešams, lai tas sāktu darboties. Man arī ir žēl, ka ES e pārstāvniecības sauc par pārstāvniecībām un es vēstniecībām būtu labi, ja tas tā būtu. Un sirsnīgs paldies jums par jūsu veiksmīgo darbību jo ir noslēgts lēm, vienošanās, noslēgt vienošanās starp Serbiju un Kosovu, un tas ir vēsturiski nozīmīgi. Es esmu Kosovas referenčajā parlamentā. Bet ir arī vēl daudz kavēkļi, kas neļauj pilnībā izmantot EADD potenciālu, un daži no tiem ir ES struktūrā sakņoti, un arī vienbalsības principā padome, un dažkārt arī tādēļ, ka ir tāda, nu, tāda tā kā greizsirdības starp lielām dalību valstīm, kas tā īsti negrib, lai EADD uzņemtos centrālu nozīmīgu lomu Eiropas ārpolitikā. Bet uh, jūs nēst vainīgi pie tā, tā ir kāda cita vaina, mums ir nepieciešams jauns konvents, kas uh, šīs uh, problēmas risinātu. Un uh, jūsu. Uh, struktūrās ir nepieciešama attīstība. Tāpat arī tie, kas turpinās jūsu darbu, tā darīs, un tāpat ir nepieciešama dzimuma līdztiesība, un ir nepieciešams, lai dalībvalsts arī vairāk sieviešu kā kandidāts nosaukt, lai jūs varētu arī vairāk sieviešu atrast šajos vadotajos amatos. Paldies! Runātāja tiek pārtraukta. Nākošais runātājs Kovala kungs. Paldies, priekšsētāji. Paldies, komisāri. Es jau labu laiku skatos, kā strādā ārējais darbības dienests valstīs, kurās es dodos - Ukrainā, Moldovā, Baltkrievijā. Un tie ir ļoti veiksmīgi piemēri. Mēs redzam, ka ADD ir kļuvusi par neatņemu daļu no Eiropas Savienības. Un es vēlētos, lai mūsu kaimiņattiecību valsts saskatītu ārlietu darbību dienestā kā partneri. Un kas pietrūkst? Mēs cenšamies mākslīgi pastiprināt uh, ārējās darbības dienestu. Vajadzētu izmantot tādu uh, piezeminātāku pieeju. Tas ļaus mums labāk pastiprināt uh, ADD. Jūs ļoti skaisti runājat, piemēram, par sieviešu tiesībām, bet kādēļ nerunāt uh, par kristiešu tiesībām. Daudzos reģionos viņi tiek vajāti un viņiem vajadzīga jūsu atbalsts. Mums ir nepieciešams labāks nacionālais līdzsvars, jo Polija ir ļoti tālu atpaliek statistikā. Lai ārējais darbības dienas būtu uh, veiksmīgs, jums ir jāņem vērā šis līdzsvars. Paldies, Koval kungs. Man Heke kungs, vienu minūtu. Dank u voorzitter. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es arī uh, esmu nedaudz um, nelēmīgs, bet man nu, ir uh, jāsaka, kas pretējs nekā visiem tiem, kas līdz šim ir uzstājušies. Man liekas, ka EADD nav tas, uh, ko mēs esam sagaidījuši, un nemaz nav skaidrs, kā mēs turpināsim uh, strādāt. Mēs runājam par nu, tādām nelieliem uzlabojumiem šajā ziņojumā, bet man liekas, ka. Uh, būtībā mēs tikai simptomus ārstējam. Un pat ja tāda liela trūkuma tiek konstatēta, un pat ja Barnaša Eštona rīt dotos pensijā, un pat ja uh, ir tāda kā uh, kliķi un pārmērīgas apmaksātie diplomāti, un to problēmu tiktu atrisināta. Vienalga paliek pamat problēma Eiropas Savienība nav federāla valsts. Uh, un nav atbildība par vienotu ārpolitiku un vienotu demokrātiju. Jā, protams, ka var teikt nožēlas vārdus par to, bet mēs redzam, ka simtiem miljonu tiek veltīti projektam, kas tomēr neatrisina situāciju un eksistē paralēli nacionālajām demokrātijām. Paldies, pusotra minūte Danžāna kungam. Dāmas un kungi, Aštens konce, mēs uh, runājam šodien par Lisabonas uh, līguma pozitīvajām uh, pozitīvo ietekmi, neskatoties uz kritiskiem vārdiem un piemērojumiem, atcerēsimies, kad uzdodam pilsoņiem jautājumu, kur viņi gribētu redzēt aktīvāku ES, tad diplomātija un uh, drošība ir viena no prioritātēm, par kur runā mūsu pilsoņi. Tātad ir pozitīvi redzēt šīs izmaiņas. Un uh, ir pagājuši tikai trīs gadi uh, un ir izveidot uh, kopēja struktūra un progress ir acīm redzams. Mūsu uh, referenti Gvaltjeri un Broks ir izteikuši ļoti būtiskus priekšlikumus, bet gribu uzsvērt uh, civilās un militārās ES misijas. Es uh, esmu ticies ar visiem uh, pārstāvniecību vadītājiem un ļoti bieži um, atkārtojas um, vārdi par to, ka plānošana ir pārāk sarežģīta un dažkārt neveiksmīga. Nepietiek koordinēšanas un uh, elastīguma. Mums noteikti tas ir jāuzlabo, lai mūsu ticamība uzlabotos, lai mūsu redzamība uzlabotos un īpašu gribu uzsvērt arī šo jūsu vicepriekšsādātājs funkciju. Mehānisms un finansējums komisijā jāizmanto daudz efektīvāk mūsu pārstāvniecību labā. Paldies! Paldies! Viena minūte Muņas kundzei. Paldies, priekšsēdētājkungs! Es gribu uh, izcelt divus pozitīvus elementus šai dokumentā. Kopā ar padomu un komisiju ir uzsvērts dziļāks sadarbības nepieciešams, ne, nepieciešamības aspekts arī releks komisāri un viņu vietnieki varētu būtiski un pozitīvi ietekmēt darbu. EAD darbojas arī dalību valstu um, diplomāti, kas um, tiek nosūtīti darbā, un tas notiek arī no tām vēstniecībām, kas um, dažkārt tiek slēgtas. EAD darbība ir ļoti nozīmīga, un tas, tās darbība nedrīkst novest pie tā, ka samazinās uh, pakalpojumu klāsts pilsoņiem, ja tiek slēgtas atbilstošo valstu vēstniecības. Uh, Mēs pārāk maz runājam arī par nesabalansētību dzimumu līdztiesības jomā. 0% sieviešu ir AD 16 uh, izdienas grupā un mazāk par 16% AD 13 un mazāk nekā uh, 10 vadītāju postaņos, bet tajā pašā laikā 70% uh, sieviešu ir sekretāru postaņos, asistentu postaņos, un es domāju, ka šī nevienlīdzība tā ir jāmaina. Uh, Priekšstādā kungs stūlīt. Pabeigšu uzstāšanos. EPP ir noraidījusi vienu grozījumu, ko iesniedzām. Mēs gribējām pieņemt parlamenta rezolūciju ar atbilstošām sieviešu kvotām augstākajos amatos. Priekšsēdētājs. Um, laiks iztecējis. Minūte Jetemeki kundze. Priekšsēdētāj kungs. Esmu ļoti priecīga par šo ziņojumu un par to, ka tur tiek runāts par geogrāfisko līdzsvaru un par uh, vienlīdzīgāku sadalījumu. Tas nozīmē, ka visas dalība valstis ir jāpārstāva vienādā veidā. Diemžēl šobrīd situācija ir tāda, ka lielās vecās dalība valstis dominē, 40% ir uh, franču diplomāti, viņi noteikti ir ļoti profesionāli, bet arī citām valstīm ir ļoti veiksmīgi un labi diplomāti. Un kā jau Aštons kundze teica, 18% no jaunajām ES valstīm, bet nu tā otra monētas puse ir tāda, ka no 15. vecajām valstīm no tām ir 80%. Un tas katrā ziņā nav uh, līdzsvaroti un tādēļ tas būtu jākorģē. Paldies, Pietrauska kungam vienu minūtu. Paldies. EAS funkciju pārskatīšana. Tur būtu jādomā arī par geogrāfisko līdzsvaru. Uh, 40. pantā savā ziņojumā Eiropas parlaments uzsver to, ka ir nepieciešams rīkoties, lai nodrošinātu vai īstenotu geogrāfisko līmeni visos līmņos un visos amatos. Diemžēl šis līdzsvars vēl nav sasniegts. Diplomāti no dalību valstīm, to starp no Polijas, ir maz pārstāvēti EAD, ja salīdzinam ar diplomātiem no tā dēvētajām vecajām ES valstīm. Uh, Polija, kas ir sestā lielākā ES dalībvalsts. No 140 delegācijām mums būtu jābūt 12 amatiem, nevis 4, kā tas ir šobrīd. Poļi ir arī pārāk maz pārstāvēti zemākos EAD līmeņos. No 3000 darbiniekiem tikai 3% ir poļi. Eiropas parlaments uzstājot uz geogrāfisko līdzsvaru, viņiem būtu jādomā arī par nacionālajām kvotām šajā dienestam. Paldies, pusotra minūte predkungam. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Esmu ļoti apmierināts ar to, ka Broka un Glatierī kunga ieteikumi pasvītro to, ka EADD ir jauns dienests un nevar sagaidīt, ka tas darbotos 100% apmērā divu gadu laikā, kopš tas ir ticis radīts. Man liekas, ka daži kolēģi ir pārāk skarbi kritizējuši Ashtonas kundzi, vērtējot viņas darbu šai procesā. Es domāju, ka tas būtiskākais ir elastīgums. Elastīgums, ja mēs runājam par resursu un personāla sadalījumu Šajā brīdī, kad mainās prioritātes un kopš tādiem notikumiem kā ārā pavasars ir bijusi ātra reakcija, mums ir, ne, mums ir nepieciešams vēl lielāks elastīgums ātro risinājumu pieņemšanā domājot par ārlietu un drošības politiku. Nu, kā piemēra grib minēt krīzi Malī balsojums ar kvalificēto mairākumu padomē būtu, piemēram, laba ideja. Un gribu pasvītrot uh, to mm, domu, ka, uh, protams, ka IDAD neaizvieto nacionālos uh, uh, diplomātijas, ja runā arī par to, ka nacionālos līmeņos bieži vien tiek uh, uh, īsnāt līdzekļi uh, diplomātijai. Paldies! Paldies vienu minūtu, Kraisla Dorflekungs. Priekšsādākungs, es ļoti atzinīgi vērtēju to, ka mēs tādu starp uh, bilanci uh, veicam un izvērtējam, kas ir labs un kas ir jāuzlabo. Uh, ārpolitiskās krīzes pagājušo gadu laikā, nu, piemēram, pēdējo reizi Sīrijā parādīja to, ka mums ir nepieciešama tāda ļoti spēcīga vadoša loma augstiem pārstāvjiem, lai būtu veiksmīga uh, ārpolitikas un drošības politika. Uh, Eštons kundze, jūs varat vēl efektīvāk darboties arī kā komisijas vicepriekšsādātāja un arī atbildīgā pār ārlietām komisijā. Mēs atbalstīsim jūs ar visiem mūsu resursiem un spēku. Un līdztekus tādai skaidrākai vadošai lomai ir labāka koordinācija nepieciešama, kā arī skaidrākas struktūras. Tas stiprinātu EADD. Izšķirīgi nozīmīgi ir spēcināt kaimiņa attiecību attiecību atstāšana komisijas lomā, kaimiņa attiecību politika nedrīkst tikt pakļauts starpvaldību struktūrām. Un gribu sveikt jūs ar paveikto darbu. Jums ir izcili labi darbinieki un darbinieces, un īpaši gribu izcelt jūs kolēģi, kas sēž jums pa kreisi. Viņš izcili labi ir strādājis un sadarbojies ar parlamentu. Paldies! Paldies, nākošā runātāja Džanaku kundze, vienu minūte. Ευχαριστώ πολύ. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, tā ir taisnība, ka EADD darbība līdz šim ir bijusi ļoti pozitīva. Gribu sveikt Eštonas kundzi par paveikto jo darbs nav bijis vienkāršs. Tā kā šis dienests ir darbojies līdz šim, domāju, ka jāakceptē arī tas, ka ir nepieciešams dažas izmaiņas. Parlaments to tagad arī piedāvā. Par struktūru runājot, jāsaka, ka ir nepieciešams labāks īstenošanas darbs, daži darbinieki ir eh, pilnīgi pārslogoti. Tāpat arī dažkārt darbība netiek labi koordinēta starp Eiropas komisiju un EADD. E Man ir radies e, iespējas, ka ja tiek mēģināts vairāk sieviešu uzņemt EADD e darbībā un um, domājot par to, ka sievietes varētu būt mūsu pārstāvs arī Tad janvārī ir par eh, to, kāds darbs tiek sveic Briselē un kādas ir, kāds ir um, darbības klāsts, kādas ir aktivitātes, militārs, nemilitārs, tad uh, eh, EADD varētu strādāt vēl ātrāk un efektīvāk. Un priekšsēdētāji kungs gribu atkārtot, ka mums jāatzīst EADD paveiktais un balstotos uz šo gribam lūgt, lai uh, būtiskas izmaiņas uh, tiktu pieļautas un veikts, lai EADD kļūtu par tādu, kas labāk spēj koordinēt darbību un arī mērtiecīgāk strādāt. Tam ir jākļūst par eh, ļoti būtisku jēdzienu eh, visā pasaulē. Tā tas vēl līdz šim nav, bet runājot par uh, attīstību, domāju, ka mums ir vajadzīgs tāds plašāks progress. Paldies! Kortes Lastrāvits nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Sveicu augsto pārstāvi un sveicu ar izcilu labi paveikto diplomātsko darbu, kuru viņa veic vadot EADD. EADD ir jauns dienests, visa darbība un viss aptvērums ir jauns. Uh, Es ļoti atzinīgi eh, vērtēju augstās pārstāvs ierašanos attīstības eh, komitejā. Tas notiek eh, regulāri ik gadu, līdz ar to komunikācija starp viņu un mūsu komiteju ir īpaši laba. Nākošais jautājums - sadarbība sniedzot attīstības palīdzību. Es domāju, ka uh, ir uzlabojusies šīs darbības um, programmēšana. Neskatoties uz sākotnējām grūtībām, domāju, ka sadarbība sniedzot attīstības palīdzību var tikt saskaņota labāk kopēja programmēšana ir bijusi veiksmīga un domāju, ka arī pēc 2014. gada šis darbs ir jāturpina. Nākošais. Personālā ir nepieciešama sabalansētība gan pēc valsts piedarības, gan arī uh, dzimumiem. Paldies. Nākošais runātais Kukankungs. Činos. Priekšētāji Eiropas ārējās darbības dienests. Tam būtu jābūt spēcīgam Eiropas Savienības ārlietu politikas pīlāram. Tam mums ir nepieciešams efektīvāk izmantot pieejamos līdzekļus. Šī ir jauna struktūra vienība, pie tās joprojām tiek strādāts. Pēdējo trīs gadu laikā esam novērojuši ļoti labus pozitīvus rezultātus, bet ir novērot arī trūkumi, kas ir jānovērš. Ir nepieciešams spēcīgs un efektīvs ārējās darbības dienas, viņiem ir jābūt spējīgiem uzņemties politisko vadību, ārējās attiecības un kaimiņattiecību politika. Tās ir jomas, kurās savienība var uzņemties būtisku lomu, lai to panāktu. Mums ir jārunā vienā balsī, kas tiek ņemta vērā. Otkārt, šī struktūra vienība, tajā saņem atbalsts īstenojot ārlietu politiku. Mums ir jāizvairās no e, darba pārklāšanās. Ārlietu ministru loma, tai ir jābūt tādā, lai tā palīdzētu Eiropas Savienības ārlietu politikas veidošanā. Mums ir nepieciešams caurskatāms EADD. Eiropas parlaments un tā viedoklis būtu jāņem vērā biežāk, kad tiek pieņemti būtiski lēmumi. Tāpat arī parlamenta pārskatī uzraudzība nodrošina efektīvāk jūsu darbu un eh, padara to redzamāku mūsu pilsoņiem. Noslēgumā vēlos runāt par demogrāfisko līdzsvaru EADD Un vēlos atgādināt Aštons kundzei, ka arī jaunājās dalībvalstīs ir prasmīgi diplomāti. Paldies! Nākamais runātājs pusotru minūtī. Priekšsēdētāja vietnieks Karskungs, lūdzu. Vicepriekšsēdētājs kundze, cienītās dāmas, godātie kungi. Ja jautājam cilvēkiem, ko viņi vēlas no Eiropas Savienības, tad viņi kā pirmo gribu kopēju ārpolitiku. Skaidru kompetentu Eiropas seju pasaulē. Ja mēs uh, skatāmies uz globalizāciju un tās ietekmi uz Eiropas kontinentu, tad mēs redzam, ka Eiropas Savienība var būt par, tā teikt, par galveno personu un runātāju kontinentu vārdā visā pasaulē. Tam ir nepieciešama efektīva ārpolitika, un tam ir nepieciešams efektīvs EADD. Un šeit vēl ir ļoti daudz, kas jāpaveic. Šis dienests ir a, savas darbības attīstības sākumā, bet dažas lietas neattīstās pareizi. Fragmentācija atbildībā a, darbiniekiem, komisija, ko dara, ko dara dalībvalstīs un ko dara EADD, tas rada neefektivitāti Līdz ar to šai fragmentācijai jātiek novērstai. Un es šeit redzu Ingrīdas Kreslas izstrādātu organigrammu, jeb struktūru. Tā ļoti skaidri parāda, cik fragmentēta un nepārskatāma ir dienesta struktūra. Uh, No, dažiem, eh, no dažām balsīm eh, ārvalstīs dzirdu, ka ir atšķirīgi risinājumi eh, atvaļinājumiem, atšķirīgi atbildīgie, un tas ir jānovērš. Šis parlaments jūs atbalstīs, tad, kad runa iest par to mm, patiesu EADD izstrādāt, kas novērsīs neefektivitāti un fragmentāciju. Paldies! Paldies, Kāras kungam. Tagad Vaiders kundze pusotra minūte. Eštons kundze, godātie kolēģi, kopš Eiropas ārējā darbības dienesta izveidas ir panākts nozīmīgs progress, taču vēl ir daudz darāmā, lai tas tiešām atbilstu izvirzītajiem uzdevumiem ir svarīgi panākt geogrāfiski līdzsvarotu pārstāvību augstākajos amatos. delegācijās joprojām ir mazāks skaits darbinieku no jaunajām dalībvalstīm galvenajam vērtēšanas kritērijam jābūt kompetencei ārpolitikā nevis ilgākai pieredzei eiropas savienības amatos. tāpat jānodrošina delegāciju vadītāju profesionālā atbilstība izaicinājumiem attiecīgajās valstīs. vairākās parlamenta delegāciju vizītēs esmu konstatējusi ka vēstnieki nespēj efektīvi veicināt sadarbību jo nepietiekami vai vispār nepārvalda vietējo valodu kā piemēru var minēt starptautiskās tirdzniecības komitejas delegācijas vizīti maskavā kur šī iemesla dēļ nebija izveidojušies nepieciešamie kontakti lai varētu nodrošināt augsta līmeņa tikšanās ar krievijas amatpersonām. tādēļ ļoti pozitīvi vērtēju to ka baltijas valstu pārstāvji ir tikuši nominēti augstākajos amatos gan krievijā gan baltkrievijā tas apliecina ka ir beidzies tāds kā piesardzības laikmets attiecībā uz mūsu valstu diplomātiem un tiek novērtēts viņu profesionālisms. rītdienas notikumu kontekstā vēlos augsto pārstāvi aicināt izveidot pārstāvniecību turkmenistānā kas ir stratēģiski nozīmīga valsts ne tikai enerģētikas jautājumos bet arī ģeogrāfiski atrodas vienā no pasaules karstajiem reģioniem. domāju ka dienestam jāpiešķir tiesības pildīt konsulārās aizsardzības funkcijas tas ir ļoti nozīmīgi mazajām dalībvalstīm kurām ir ierobežots diplomātisko pārstāvniecību tīkls. paldies! signora presidente high representative cienījamais priekšsēdētāj cienījamā pārstāve EAD izveide ļoti nozīmīga Eiropai. Tā ir institūcija, kas kļūst arvien spēcīgāk par spīti smagiem apstākļiem un patreizējiem ekonomiskajiem klimatam. Par spīti maziem resursiem EAD ir strādājis, lai nodrošinātu, ka visai Eiropai kopumā ir spēcīgāka valsts. Tas ir ļāvis mums saskanīgāk paust Eiropas Savienības viedokli visā pasaulē. Protams, ir iespējams šo darbu vēl pilnveidot, procedūras varētu īstenot labāk un uh, Savienībai ir jāizsakās vienā balsī. Tas ir vienīgais ceļš, kā e, Eiropas Savienība var izmantot savu nostāju visā pasaulē. Tālāk par šo konkrēto ziņojumu vēlos minēt vienu jautājumu, proti tas ļoti uztrauc manu valsti Maltu, tātad par pieņemšanu darbā. Izveidojot EADD, Malta uzstāja uz to, ka ir jābūt pārstāvētiem cilvēkiem no visām dalību valstīm. Es augstu vērtēju to, kas ir izdarīts līdz šim, bet es vēlētos, lai šis nosacījums tiktu īstenots labāk nākamajos gados. Un šī sakarā es atbalstu 40. punktu, kur teiks, ka ir jāizno viss nepieciešama pasākuma, lai risinātu geogrāfiskā līdzsvara jautājumu augstākajā līmenī un arī pārējos līmeņos un amatos. Tādējādi mēs varētu risināt šo nelīdzsvaru, kas šobrīd pastāv, un mēs redzētu, ka EAD būtu labāk pārstāvēts no visām dalībvalstīm. Paldies! Tālāk mēs pārējiem uz brīvā mikrofonu. Procedūra ir septiņi runātāji pieteikušies. Atgādīju, lūdzu, ievērojiet jums atvērto laiku. Kolholas kundze kā pirmā lūdzu. Paldies! Es esmu no tiem deputātiem, kas uzskata, ka ir nepieciešama spēcīgāka ārpolitika. EADD ir ļoti būtiska sastāvdaļa šī mērķa sasniegšanai, lai mēs varētu pārstāvēt mūsu pilsoņu intereses visā pasaulē. Jau viens kolēģis mums atgādināja, piemēram, par kristiešu vajāšanu. EADD ir tāda hibrīda veida struktūra un tādēļ ļoti grūti veikt aplēses par to, un mēs nevaram gaidīt nekādus brīnumus pēc trīs gadu darba, bet mūsu reakcija uz krīzi ir bijusi ļoti lēna, birokrātijas dēļ ir pārāk daudz lēmumu pieņemšanas līmeņu, arābu pavasaris un malī situācija ir labs piemērs tam. Es ceru, ka institūcija ir mācījusies no šīs pieredzes un uh, tā ir tagad arī tuvāk pilsoniskajām sabiedrībām trešajās valstīs. Man ir prieks, ka pagājušajā nedēļā EAD pārstāvis no Turcijas satikās ar Turcijas jauniešu pārstāvjiem. Līdz ar to demokrātiskās prasības EADD ir jāuzskata par ļoti nopietnām, un tās jau minēja arī pagājušajā gadā. Paldies, Kreslers kundze. Paldies. Es uh, norādīšos to, ka EADD mm, jāveic vēl tāls ceļš. Man vairāk jautājumi, kāpēc uh, jūs uh, saglabājiet šo organizatorisko struktūru? Jāsaka, ka dienests darbojas uh, nevis pateicoties šai organizatoriskajai struktūrai, bet um, neatkarīgi no tās, neskatoties uz to. Turklāt um, šie mm, īpašie pārstāvji, kas tiek iecelti. Kāpēc eh, joprojām pastāv šī koncepcija? Kāda šeit ir mērķi? Iespējams, būtu labāk izmantot šeit delegācijas. Mēs vēlamies efektīvu EADD. Uh, eh, Eiropā mums ir 55 tūkstoši diplomātu. Tas ir divreiz vairāk salīdzinot ar ASV. Būtu tomēr labi vienkārši stiprināt EADD, un nodokļu maksātāji šādi ietaupītu daudz naudas. Un paldies, un tagad Ankurakis kungs. Priekšsēdētājs kundze. Grozījumi, ka šeit eh, tiek ierosināti, eh, skar EADD un eh, to mērķis ir pastiprināt EADD ietekmi. Eiropas polit Eiropas Savienības politika jākļūst agresīvākai, tai jābūt tādai raksturīgākai, mums eh, biežāk jāiejaucas konfliktu gadījumā. Runa ir par aizsardzības drošības politiku, mēs eh, veidosim eh, šīs karaspēka nodaļas, tad mums būs arī ātrās rēģēšanas mehānismi, rēģēšanas mehānismi krīzes gadījumiem, bet jāpadomā arī par EADD kontroli un demokrātisko leģitimitāti, ko mēs neredzam. Un tas nozīmē, ka tomēr ir jāleģitimizē Eiropas Savienības operācijas un NATO operācijas. Paldies, Maltera kungs. Paldies. Kāds redzējums mums ir par Eiropas um, Savienību un šo struktūru? Vai vēlamies centralizēt visu? Vai vēlamies centrālu struktūru, kas tiranizē pilsoņus, vai drīzāk uh, federālo savienību, kas būtu demokrātiski liberāla, kas būtu pietiekami stipra un kas pārstāvētu uh, mūsu intereses pasaulē. Protams, mēs izvēlamies otro opciju. Un uh, pie šīs opcijas pieder stipras EADD ar uh, labi noteiktu ārlietu drošības politiku. Bet pagaidām mums ir tā sauktā dubalt stratēģija. Mums ir atsevišķas valstis, kas turas pie priekšējās stratēģijas, un mums ir Eiropas Savienība, kas uh, politiski izskatās um, pēc um, tāda pilnīgi bezpalīdzīga radījuma, kas neko nevar atļauties. Tas ir jāmaina. Paldies! Nākamais runātais. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Saka Gržība kungs. Mēs. Uh, veidojot EADD, sākam veidot arī pārstāvniecības, lai saglabātu līdzsvaru iestāžu starpām, kā jau tika norādīts. Tas bija arī nopietnu notikumu laiks, piemēram, Arabu pavasaris, tika izveidotas jaunas struktūras, piemēram, tiesības sargs, un izskanēja doma par augstās pārstāves vietniekiem. Ka mums ir labi noteikumi sadarbība ar komisiju, kas ir atbildīga par attīstības lietām, humano palīdzību, tas sniegšanu labi, ka šeit tiek iesaistītas vairākas komisijas nodaļas. Uh, jo ārlietas nozīmē ne tikai drošību un aizsardzību, bet arī ekonomiku. Piemēram, mums jāizmanto viss potenciāls, kas, kāds mums ir. Geogrāfiskais līdzsvars, protams, arī ir ļoti svarīgs. Viņa runāja par jaunu dalību valstu diplomātu pozitīvu ietekmi. Tas izklausījās ļoti labi. Un pēdējais teiksies Sinklērs kundze, lūdzu. Un paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Daudzi mani kolēģi aicināja Eiropas Savienību runāt vienā balsē, runa bija par vēstniekiem, nevis delegāciju vadītājiem, bet mm, tam nepieciešams savā ziņā federālisms, un Eiropas Savienībai tam nav mandāta. Tāpēc es uzskatu, ka EADD e, ir liela deficīte un mm, tiešām lielas problēmas. E, Eštons kundze nevar pildīt savas funkcijas, ja viņa nevar runāt visu 27 valstu vārdā. Viņai, protams, ir kompetence, viņa uh, vēlējās uh, Lisabonas līgumu, un es atceros, ka neno, viņa solīja, ka nenotiks pilnvaru uh, transfers, bet tagad viņa vēlas vairāk pilnvaru un vairāk spēka. Mm, ko tad īsti jūs vēlaties, Eštons kundze? Un nākamais jautājums. Uh, Kāda cepura jums bija uz galvas apmeklējot Čempionu uh, līgas uh, fināla spēli šogad? Paldies, un tagad jums ir iespēja atbildēt. Mani tur aicin, uzaicināja UEFA. Paldies visiem par um, komentāriem. Es um, ar prieku novēroju, ka diskusija bija ļoti dzīva. Mēs uzklausīsim pilnīgi visas balsis. Un tagad es rēģēšu uz uh, dažiem pamataspektiem, pie kuriem, protams, mēs vēl atgriezīsimies un uh, atspoguļosim pārskatā. Dažas lietas. Bet visu pirms sadarbība dalībvalstīm. Kā teica ievadā, Lisabona ir mums uh, parakstījusi uh, vienbalsību tajā, ko darām. Un šķiet, ka padomes dažādākajās formācijās tiešām uh, vēlas sasniegt um, kopsa, atrast kopsaucēju, nevis minimālo kopsaucēju, bet tiešām maksimālo kopsaucēju. Man ir daudz piemēru, kur 27 valstu līmenī notiek ļoti vērtīgas diskusijas, tiek meklēti risinājumi, tie arī tiek atrasti. Tas notika diskusijas par Sīriju, par embargo pasludināšanu. Katras prezidentūras ietvaros es e, tiekos ar visu 27 nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Viņi ierodas šeit un uh, pirmā sesija vienmēr notiek uh, uh, man esot klāt. Iespējams, ar to nepietiek, bet uh, tas man ir ļoti nopietni. Par to, kā notiek sadarbība ar dalību valstīm, izskanēja jautājums par nolaupītiem uh, cilvēkiem Jemenā. Mm, te gan uh, Somija, gan Austrija piedalījās sadarbībā. Es runāju uh, ar. Uh, valstu iestādēm un koordinēju lietas. Ja mēs varam palīdzēt, tad mēs to darām. Turklāt eh, ārlietu ministri ļoti labi sadarbojas. Tas man arī jāpiemin. Viņam ir eh, misijas, eh, Viljams Heiks, Kolbilds, Sakovskij kungs, nesen Viņi devušies kopīgajā misijā, kas bija ļoti veiksmīga. Jā, daudzi pieminēja, ka nevar vienlaicīgi būt trijās dažādās vietās vienlaicīgs. Atceros vienu skumju dienu, kad man bija jābūt piecās valstīs uh, vienlaicīgi. Un um, mani kritizēja, kas varēja būt tikai vienā. Jā, Bet tā mēs varējām to organizēt rotējošās prezidentūras kontekstā. Mēs um, uzlabojam šo organizatorisko struktūru ar laiku. Nu, pat ja notika viena sanāksme, nevis trīs, man bija iespēja to novadīt. Uh, tas arī veicina labāku sadarbību. Īpaši laba sadarbība man ir ar komisāru Fili, bet ar visiem pārējiem, kas vēlas mani atbalstīt. Par ārlietu ministriem. Jā, bieži notiek, ka, ka ārlietu ministri konference uzstājas ne tikai savas valsts vārdā, bet arī Eiropas Savienības vārdā. Un šādi mēs uh, labi izmantojam resursus, kas mums ir, nenovirza mūsu uzmanību no plašākām debatēm. Ļauj izmantot individu potenciālu. Izskanēja jautājumi par krīzes menedžmentu, par to, kā izmantojam mediāciju, kā novērtējam riska faktorus. Es teiktu, svarīgi nevis aplūkot šos faktorus, bet strādāt efektīvi. Un šeit ir dažādi faktori. Dažus no tiem es nevaru mainīt, bet es varu uzlabot situāciju ar jūsu palīdzību, dalību valstu palīdzību. Domājot par darbu pie aizsardzības politikas, pie Eiropas drošības un aizsardzības politikas. Jā, šeit procesi ir jāpātrina Pagaidām procesi turpinās ļoti ilgi, pieprasa daudz resursu, daudzus lēmumu pieņemšanas līmeņus. Es atgādināšu, ka daži lieti joprojām trūksta, atsevišķa, atsevišķa stratēģijas vēl jāizstrādā, pie dažām regulām vēl jāpiestrādā dažās jāievieš daudz grozījumu, un te mums uh, ir nepieciešama jūsu palīdzība. Tas ir jādara ātrāk. Mm, tas nenotiks mums to vēloties. Tas notiks, ja mēs uh, tiešām ķersimies pie lietas. Uh, par vēstniecībām īstenībā Lielbritānijā Viljams Heiks atver jaunas vēstniecības, nevis uh, slēdz tās. Bija jautājums par Barbadosu. Barbadosa slikta reputācija nepareizajām aslu dēļ. Barbadosā ir 44 darbinieki, kas nodarbojas reģionālās palīdzības sniegšanu, 6 no komisijas un uh, tikai ir no EADD. Vairāk par 30 cilvēkiem ir vietējie darbinieki. Viņi ir uh, atbildīgi par visām hm, aizjūras teritorijām. Viņiem ir hm, ļoti liels budžets piešķirts, hm, pāri pa simts miljoniem. Un jā, mēs neveidojām var, vairākas atsevišķas struktūras, mēs visu apvienojām vienā struktūrā, bet tikai trīs darbinieki no EADD tur ir uz vietas. Es piekrītu, ka mums tagad jākoncentrē mūsu centieni. Tam nepieciešami resursi. Mums vairāk jādara Lībijā, Mjanmā. Mums jārēģē nosūtot cilvēkus uz vietām, organizējot misijas, bet tas ir izaicinājums. Par personāla politiku. Um, atcerieties, mēs uh, iemantojam daudzus darbiniekus no iepriekšējām iestādēm un iemantojām šādi arī šo darbinieku dzimumu. Tagad uh, mainīt politiku šeit uh, prasa laiku. Jā, es cenšos, uh, es cenšos uh, piesaistīt vairāk sieviešu, es ļoti priecātos, bet arī nacionālajās diplomatiskajās sistēmās nav pārāk daudz sieviešu. Bet mēs kaut ko darām. Mēs uh, nosūtam ekspertus uh, uz galvaspilsētām, viņi tur runā ar uh, iestāžu pārstāvjiem. Bet es nevēlos uz kvotām balstītu pieejos, vēlas pieju, kas būtu balstīta uz kompetencēm. Mēs pieņemsim cilvēkus darbā, ja viņi būs kompetenti. Protams, Es arī nesaprotu šo brīvo dienu struktūru un piešķiršanas kārtību. Katrā valstī ir dažāds regulējums. Lai tagad uh, lietas mainītu šeit, man ir jāmaina šis regulējums, un man nepieciešama jūsu palīdzība. Ko tas nozīmē praktiski? E, jāiesniedz priekšlikumi, tie jāizskata, jāpārunā. Un kas to dara? To dara delegācijas. Es lūdzu biroju vadītājus iesniegt man šos priekšlikumus, šīs idejas, un tā, tās tiek izskatītas. Mm, Es cenšos eh, piestrādāt pie tā, lai mums eh, būs eh, koncentrēta struktūra. Es gribēju mazināt AD darbinieku skaitu. Es aicināju izskatīt šo īpašo darbinieku statusu, īpašo pārstāvju statusu. Uh, un uh, viņu darba mērķus. Dažreiz, uh, lai labi paveiktu darbu, jums ir nepieciešams, nepieciešams pilnvaras, kādas ir delegācijas vadītājiem un um, īpašam pārstāvim. Īpaši svarīgi tas ir Afganistānā. Es to ļoti labi apzinos. Bet um, tik ātri tas lietas arī nenotiek. Un tad uh, vice priekšsēdētāja jautājums. Es uh, par to runāju ar priekšsēdētāju Barozu. Viņš man piekrita, mums kaut kas jādara. Es viņam norādīju uz labu sadarbību ar dažādiem komisāriem pie dažādiem jautājumiem, bet tiekoties uh, Pagājušo nedēļu mēs tik um, efektīvi apspriedām situāciju Lībijā, ka visi piekrita, ka mums tas jādara vēl un biežāk. Paldies uh, jums par jūsu komentāriem. T tiešām ļoti grūti novērot uh, situāciju un gūt pārskatu uh, par visiem darbiniekiem. Man eh, jāpiešķir eh, cilvēkiem uz vietām papildu pilnvaras, bet mums nav resursu, lai to darītu. Ņujorkā uh, eh, uh, prezidentūrai sākoties uh, tikā pieņemti darbā papildu 20 cilvēki. Mēs to nevaram atļauties. Bet es jau teicu, mums ir trīs prioritātes. Veicināt kaimiņu politiku, mēs to darām, attīstīt strateģisko partnerību, mēs to darām. Un uh, izbūvēt uh, dienesta funkcijas. Un arī šeit mēs esam labi pastrādājuši un ceru, ka varat uh, ar mums lepoties. Esmu ļoti priecīga, ka mana mandāta ietvaros esmu paveikusi darbu, kas ir tik svarīgs visai Eiropai. Paldies, Eštons kundze. Un tagad referente Elmars Broks sākumā. Priekšsēdājs kundze, vicepriekšsēdājs kundze, kolēģis un kolēģi. Es domāju, ka šis parlaments ir parādījis, ka tas ir eh, gatavs līdzdarboties eh, ADD uzlabošanā. Uh, esam konstruktīvi strādājuši izveidas fāzē, un to pierāda arī šīs diskusijas. No jums eh, es negaidīju pilnīgi atbildi uz to, jo es domāju, ka nākošo nedēļu laikā mums būs par daudz ko jārunā, kā virzīt lietas uz priekšu un arī noslēgumā jūs runājat par attiecībām, arī par budžeta jautājumiem. Ir arī eh, lietas, kas ir jāizmanta likumdevējiem. Uh, lai eh, jūs dienests būtu spēcīgāks. Un es domāju, ka mums ir nepieciešama arī padomas līdzdarbība. Un tāpat mums arī ir jāraugās, lai dalību valstīm būtu pievienotā vērtība. Nu, nedrīkst tā būt, ka valsts, kur jūs vislabāk ziņu, mm, uh, noraida iespēju attīstīt konsulāros dienestus. Tas ir ļoti nozīmīgi pilsoņiem. Tie ir jautājumi, kas ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo tas var ietaupīt līdzekļus mūsu dalību valstīm. Un, ja kāds to vēlas, nu tad jādod šāda iespēja. Un es domāju arī ar politisko pārstāvju jautājumu. Piekrītot tam, ko jūs teicāt, vēlreiz uh, uzsvērt to, ka uh, par to ir jāsavāc plašāka pieredze. Es esmu ļoti iepriecināts par nākošajām diskusijām un uh, ar nepacietību gaidīšu jūsu ziņojumu, lai mēs varētu uh, izmantot šī parlamenta darbības pēdējo gadu, lai EADD virzītu uz priekšu. Paldies! Paldies! Un tagad nākošais runātājs Roberto Gvaltierī kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka šīs diskusijas ir parādījušas, ka parlamentā ir tāda plaša saskaņa. Mēs runājam par mūsu ziņojumu, par uh, vadlīnijām. Gribu um, pievērsties Tenoka kunga teiktajam un gribu teikt, ka JADD ir ļoti nozīmīgs. Katrā gadījumā mēs redzam, ka ir ļoti tāda būtiska konverģence mērķos starp parlamentu un uh, eh, jūs mērķiem, Eštāns kundze. Gribu teikt, ka Eštāns kundze jūsu runa bija izcila laba un esmu ļoti iepriecināts uh, par to ne tikai vērtējot atzinīgos vārdus par parlamentu, ko jūs izteicāt, bet arī tādēļ, ka jūs iezīmējāt vīziju par uzdevumiem un EADD iespējām. Tā ir vīzija, kurai pilnība piekrītam. Arī runājot par izaicinājumiem, proti runājot par atsevišķo instrumentu veiksmīgu izmantošanu, jāizmanto visi tie instrumenti, kādi ir Eiropas rīcībā, lai varētu veiksmīgi veidot EADD darbu. Sadarbība ar komisiju, par kuru jūs runājāt, arī ir ļoti nozīmīga un arī ir ļoti uh, plaša. Uh, mēs varam vēl daudz ko mainīt uh, šajā ziņā. Uh, Esam ļoti gandarīti, ka rezolūcija ir labi sastādīta. Paldies jums, paldies mūsu darbiniekiem un paldies EADD darbiniekiem. Sākšu pateikt, teikt pateicības vārdus Pieram Rimo, jo viņš vienmēr ir bijis mūsu sarunu partners un vienmēr bijis arī pieejams. Paldies! Paldies, Galtjērī kungs. Diskusijas ir noslēgtas un balsojums par šo ziņojumu būs rīt pusdienas laikā. Tagad pievērsīsimies darba kārtības nākošajai.